nākamajam darba kārtības punktam, bet vispirms man ir vēl divi paziņojumi. Pirmkārt, atbilstoši 216. panta 4. punktam reglamentā jāpaziņo, ka uh, vakar uh, iesniegtajam precizējumam uh, netika iesniegti nekādi iebildumi, līdz ar to šīs papildinājums tiek apstiprināts. Atbilstoši